paziņojumu. Mēs saldarzējamies ar Čehijas pilsoņiem, kuriem ir jābūt tādām pašām tiesībām, kā visiem pārējiem es pilsoņiem bez vīzas ieceļot Kanādā. 11, numer 2. 11. marca, jūs parās 7. Otrais paziņojums. 11. martā būs īpaša diena, tas būs piekdiena. 2004. gadā 11. martā notika uh, teroristu uzbrukums, un to mēs pieminēsim. Pēc tam bija uh, uh, uzbrukumi Londonas metro, un to mēs arī pieminēsim. Terorisms ir uzbruks, uh, uzbrukums uh, demokrātijai, kas nekādā ziņā nav attaisnojums. Un neviens terorists nevar vainot Eiropas demokrātijas un solidaritātes garu. Trešā informācija. Ar lielām bažām mēs dzirdējām, ka piekdien eh, pieci cilvēki Taivānā ir uh, sodīti ar nāvi. Kopš 2006. gada nāves soda izpilde bija pakļaut moratorijam, un tomēr joprojām visā pasaulē tiek izpildīti nāves sodi. Mēs